the constituent meeting of the foreign affairs committee of the new legislature is open. may i remind the members Vēlētos atgādināt ārlietu komitejas depu ievēlētajiem deputātiem, ka šodien mēs esam satikušies, lai ievēlētu ārlietu komitejas biroju, kurā būs priekšsēdētājs un četri priekšsēdētāji vietnieki, un tas ir 101 reglamenta punkts. Vēlēšanas noritēs sekojoši. Vispirms mēs ievēlēsim ārlietu komitejas prieksēžu amatu, un pēc tam mēs turpināsim priekšsēdētāju vietnieku vēlēšanas. Es pasludinu, ka mums ir nepieciešamais kvorums, kas saskaņā ar 152. reglamentu punktu ir 19 deputāti. Un priekšsēdētāju vēlēšanas Eh, notiek sekojoši. 31. reglamenta punktā ir jābūt eh, četriem deputātiem. Un tagad visu politisko grupu pārstāvi lūdzu EPP grupas vārdala Franks Kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mūsu grupas vārdā, Tautas partijas grupas vārdā un saskaņā ar manu jauno kolēģi viedo, Brokokungu viedokli. Es gribu piedāvāt Albertīni kandidatūru, kurš daudziem šajā parlamentā jau ir labi pazīstams. Viņš bija pazīstams kā vicepriekšsēdētājs transporta komitejā. Viņam ir plaša startautiska pieredze, viņš ir bijis eh, arī eh, Milānas mērs un viņš ir ticies ar daudziem ārvalstu vadītājiem, un tāpēc es gribētu piedāvāt eh, Albertīnī kandidatūru kā priekšsēdētāju. Paldies! Thank you. Paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies, Sala Frankskunga. Vai ir vēl kādi citi kandid kandidāti? Nē. Paldies. tad eh, mēs turpinam ar priekšsēdētāja nomināciju. Vai ir kāds, kurš vēlētos? Eh, Aizklātās vēlēšanas. Neviens. Tādā gadījumā vienīgais kandidāts ir Albertīnī kungs, un es pasludinu viņu saskaņā ar 192 eh, punktu par ievēlētu bez vēlēšanām. Vēlētos apsveikt eh, Albertīnī kungu ārlietu komitejas priekšsēža amatā, un tagad dodu vārdu ievēlētajam priekšsēdētājam. Permettetemi, prima di procedere al... Vispirms es gribētu ķerties pie mūsu komitejas veidošanas procedūras un eh, vispirms pateikt dažus vārdus attiecībā uz eh, šo pasākumu. Vispirms es gribētu pateikties visiem klātesošiem kolēģiem par parādīto uzticību Un es gribētu tīpaši pateikties Itālijas delegācijas locekļiem, kuri ir izdarījuši izvēli. Taču, zināmā mērā, es jūtos, ka man ir, man ir tāds pienākums eh, es, eh, izpaust eh, paust savu pateicību attiecībā uz tiem, uz kolēģi un arī uz draugu Eh, par kuru mēs domājam, ka viņš varētu kļūt par, par parlamenta priekšsēdētāju, tas ir Mario Mauro, un kurš saprotam iemeslu dēļ uzskatīja, ka viņš nevar uzņemties eh, delegācijas vadītāja un vai ārlietu komitejas vadītāja lomu, jo šī loma viņam tika uzticēta uh, pienākumu sadalē sarunu laikā, kur laikā mēs nonācām līdz šai izvēlēji un kurš augstsirdīgi atsacījās no šī amata. Un atsacījās arī no parlamenta priekšsēdētāja amata. Viņš e, iespējams, kā tāpat kā daudz citi, jūsu vidū būtu bijis kompetentāks, lai uzņemtos šo uh, komitejas priekšsēdētāju amatu. Bet savukārt, jā, es pārskatu mazliet savu, savu eh, darba dzīves gājumu, esmu strādājis rūpniecībā, metalurģijā, deviņas gadus biju eh, Milāns mērs, esmu bijis eh, Eiropas parlamenta deputāts, un skatoties uz savu profesionālo dzīves gājumu, es domāju, ka es varu sacīt, ka Man ir bijusi vienmēr motivācija, it īpaši savu līdzstrādnieku sakarā, kas vienmēr mani ir motivējuši uzņemties funkcijas, uzņemties amatus, un tāpēc es gribu vēlreiz jums pateikties, un es domāju, ka es vēlreiz varu rēķināties ar šo privilēģiju, konkrēti ar to, ka mani līdzstrādnieki būs būs cilvēki, kas ir iespējams vēl laba, vairāk spējīgi nekā es uzņemties eh, mums eh, piešķirtos pienākumus. Es apņemos īstenot šo darbu un veikt šo darbu ar, eh, ar pēc vislabākās sirdsapziņas, pēc vislabākās pārliecības, un esmu pārliecināts, ka es varu rēķināties gan tīri tehniski, gan, gan visos citos aspektos ar prezidentūru un arī to, ka mums būs kopīgi daudz paveicam darbu. Tāpat arī esam pārliecināts, ka uh, kompetentie kolēģi sniegs visu savu atbalstu sadarbībā. Un tagad mēs varam pāriet pie procedūras, kas paredz vicepriekšsēdētāju iecelšanu. Un saskaņā ar uh, man paziņoto. Es eh, gribētu skatīt šo jautājumu nevis pa grupām, bet pa konkrētām kandidatūrām. Vispirms es gribētu noskaidrot, kurš būs pirmais komitejas vicepriekšsēdētājs. Tātad eh, grupu atbildīgi izteiksies, vai kāds lūdz vārdu, lai prezentētu pirmo vicepriekšsēdētāju Bārgākungs. Dank u wel, meneer de voorzitter. Allereerst wil ik u van harte gelukwensen. Paldies, priekšsēdētāji. Es pirms vēlos jums novēlēt to labāko jūsu nominācijai un ļoti jauka jūs esat šeit priekšsēdētājs, jo mēs varam jums uzticēties. Mēs zinām arī, ka jūs esat ļoti jauks cilvēks. Arī Itālijai kopumā ir ļoti jauka valsts, un jūs noteikti varēsiet daudz ko sasniegt nākamajos gados un novēlu jums arī dievu svētību. Frakcijas vārdā, politiskās grupas vārdā vēlos ieteikt kolēģi Plejera Kongu un jau desmit gadus viņu pazīstu. Viņš var būt ļoti labs priekšsēdētāja vietnieks. Viņš jau piecus gadus ir darbojies Itālijā ārlietu ministrijā ir darbojies arī Eiropas padome, un viņam ir viss kvalifikācijas, lai viņš varētu strādāt par priekšstādātāju vietnieku. Ha chiesto la parola l'onorevole Panzeri, a cui la do. Paldies, priekšsēdētāji! Es Eh, atbalstu šo pirmo priekšlikumu pirmiem vicepriekšsēdētājiem, taču man ir politiska rakstura piezīme. Mēs esam šeit, mēs saskaramies ar priekšlikumu, mums tiek piedāvāts, eh, piedāvāt kandidatūru, kas ir šī amata cienīga un kas eh, tajā pašā laikā piedara pie eiroskeptiskas kustības. Un šis labvēlīgais balsojums tiek zināmā mērā nosacīts ar nākotnes aktivitātēm, un mums ir jāņem vērā patiesa, jādomā par patiesu Eiropas ārpolitiku. Ār un it īpaši par aktivitātēm institūciju līmenī. Provēra kungam vajadzēs nodarboties ar šiem jautājumiem. Es domāju, ka ir ļoti noderīgi izteikt šo piezīmu no paša sākuma, lai izvairīties no tā, ka vēlāk varētu rasties šajā sakarā kādas, eh, kādas grūtības. Es domāju, ka pozīcijām ir jābūt pilnīgi skaidram, jo mēs vēlamies veidot Eiropas politiku, patiesu institucionālu politiku, kas ir šī vārda cienīga. Eh, paldies, un mums ir vēl viens runātais pieteicis Stanoka kungs. You, Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, zinu eh, visai īsu laiku provērs kungu, bet es eh, tomēr gribētu protestēt pret šo frāzi, ka viņš nāk no eiroskeptiķiem. Mēs esam eiro realisti, un eh, man ir ļoti mm, sla slavens un godājums eh, kolēģis Van Odens un Gariks, un ir arī cilvēki, kas strādājuši priekšsēdātāju vietniekam ar to šajā komitejā vairākus gadus, un viņi šeit ir ļoti ilga tradīcija, konstrukcijas debats, iesaistīšanās aktīva un um, nevajadzētu ne, nekāds īpašs pretensijas celt pret šo kantūru kā pret pirmo vicepriekšsēdētāju šajā komitejā. Paldies Tanoka kungam par šo komentāru, un tagad es dodu vārdu Lunačeka kungam, lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Zaļo grupas vārdā vēlētos tikai pateikt, ka mēs e, balsosim par Proveras kungu pirmā priekšsēdētāja vietnieka amatā. Un tomēr vēlētos pateikt pāris vārdus par politisko šā lēmuma nozīmību. Mūsu grup, grupai ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas parlaments un ārlietu komitejas birojā un prezidijā tiktu pārstāvēt pēc iespējas lielāka politiskais spektrs. Uh, Un eh, runājot par priekšsēdētāju vietniekiem, es tiešām vēlētos uzsvērt, ka daudzpusējīga Eiropa, kurā arī mazākuma tiesības un patvērumu meklētāju tiesības un mazākuma tautību tiesības spēlēt nopietnu lomu mūsu kopīgajā Eiropā. Tas ir saistīts ar parlamenta uzticamību, un es uzskatu, ka mūsu komitejai būs ļoti nozīmīga lomu spēlējam. Paldies, saka priekšsēdētāja kungs, paldies arī Lunačekas kundzei. Līdz ar to, ja vairāk kandidātu nav, ne, ir gan laikam tomēr lūdzu. Severīna kungs. Uh, certainly... Priekšsēdētāji, mums ir vadlīnijas un arī mūsu indikācijas ir saskaņā ar Donta sistēmu. Un saskaņā ar šo punktu sistēmu mums ir jādala visi posteņi saskaņā ar attiecīgiem cipariem pēc piedarības noteiktai politiskai ģimenei šajā parlamentā. Bet, ja mēs turpināsim ievērot šo noteikumu sistēmu, tad problēma rodas šāda Um, maniem kolēģiem ir ļoti nopietnas uh, politiskas pretenzijas pret, uh, vai iebildes drīzāk par šādu sistēmu, un mūsu iebildes būtu jāadresē nevis pret uh, Broveres kungu, bet drīzāk pret šo partiju, ko pārstāv šis kungs. Tāpēc mēs gribējām ļoti skaidri to pateikt tagad. Mums ir iebildes, mums ir bažas, Un tas ir arī paziņojums, kurā mēs paužam vēlēšanos, tādu, ka ja Proveras kungs tiks e, ievēlēts, tad viņam vajadzētu apņemties atbalstīt proeiropeisku politiku. Un ja mēs balsosim, tad mani kolēģi ir nolēmuši atturēties no balsošanas, ja mēs nonāksim līdz balsošanai par šo kandidātu. Paldies! Paldies Severīna kungam. Broka kungs lūdzu. Paldies! Vēlos arī jūs apsveikt ar ievēlēšanu priekšsēdētāju amatā, un esmu pārliecināts, ka jūsu vadībā mēs varēsim ļoti veiksmīgi darboties divi ar pus gadus. Un vēlos arī pieteik, pa, pateikties iepriekšējiem priekšsādātājiem, kas, manuprāt, ir strādājis ļoti veiksmīgi ar lielu profesionālitāti divi ar pus gadus. Man ir komentārs par diskusiju, kas tagad notiek. Es varu atbalstīt tās bāžas, ko izteica vairāki kolēģi attiecībā uz to, vai persona ir noskaņota eiroskeptiski vai arī proeiropeiski. Bet te pašā laikā mūsu parlamentā priekšsēdētāja amats un priekšsēdētāja vietnieka amats nav strikti atkarīgs no politiskās pārliecības. Un, manuprāt, vajadzētu pieturēties pie šiem pašiem noteikumiem. Un proverkungs, viņš pārstāvēs šīs komitejas nostāja. Un tajā brīdī, kad viņš nepārstāvēs šo nostāju, nu tad būs problēmas. Bet, manuprāt, ir jādod šim cilvēkam iespēja pārstāvēt šīs komitejas vairākuma viedoklis. Un tāpēc manas politiskās grupas vārdā vēlos teikt, ka mēs pieturēsimies pie standarta noteikuma balsosim pār Preveru kungu. mi pare che con. Paldies, saka priekšsēdētāja kungs. Šobrīd liekas, ka ar Nordens kundzes teikto mēs varētu nobeigt debatas un sākt vēlēšanas. Lūdzu, jūs esat pēdējā runātāja. Es arī gribētu sveikt uh, jūs priekšsēdētāju mani nedaudz satrauc eh, dažu komentāru daba, ko mēs šeit dzirdam es noteikti negribētu nest lāpu uh, par šo kandidātu, kas ir mm, tagad kandidē uz priekšsēdētāja vietnieka amata, bet šeit ir principiāla lieta. Mēs esam visi vēlēts personas šeit, mums ir demokrātiskais mandāts, ko ir devuši mūsu vēlētāji, un ļoti daudziem vēlētājiem ir savs atšķirīgs viedoklis par Eiropas Savienības dabu, raksturu un nākotnes virzību, un mums ir jāpārstāv šis spektrs. Un, uh, nebūtu pareizi eh, likt vai uzspiest kaut kādus ortodoksālus viedokļus, nevajadzētu likt viņiem būt ļoti ortodoksāliem, ja viņi ieņem kaut kādus vadošus uh, posteņus. Mums ir jāpārstāv visus vēlētājus demokrātiskā veidā, saskaņā ar procedūrām, kuras mēs esam akceptējuši. Tāpēc mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem un vajadzētu varbūt padomāt uh, pirms teikt kāds komentārs tāds, ko dzirdam šeit. Paldies! Paldies eh, Nordenkungam! Un tagad vēlētos pajautāt deputātiem, vai ir vēl kāds cits kandidāts vai kāds no klātesošajiem pārstāv nepieciešamo kvorumu, lai pieprasītu aizklāto balsojumu. Izskatās, ka tā nav. Līdz ar to es pasludinu Proverskungu par ievēlētu priekšsēdētāju vietnieku amatā pirmajā priekšsēdētā vietnieka amatā. Un tagad es vēlētos lūgt Proveras kungu saisties prezidijā. Priekšsēdētājs turpina. Tagad vēlētos turpināt priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanas, un mums ir jāievēl otrais priekšsēdētāja vietnieks. Iespējams, ka otrajam priekšsēdētāja vietnieku kandidatūrai tik daudz laika neaizies, bet, ja nepieciešams, mēs to varam atvēlēt. Vēlētos pateikt, ka otra, jā, Severīna kungs lūdzu. Paldies, saka Severīna kungs. Es atvainojos. Es eh, aizmirsu savā pirmajā reizē runājot, apsveikt jūs ar priekšsēdētāju postēni. Es tiešām vēlos izteikt mūsu mūs visdziļākās cerības, ka mums izdosies sadarboties, lai stiprinātu parlamenta slavu un lai darbotos mūsu iedzīvotāju labā otrā priekšsēdētāja vietnieka kandidatūra ārlietu komitejai. Tas ir eh, Čapašku kungs. Viņš ir pazīstams kā viens no vecākā gada gājuma ievēlētajiem deputātiem. Viņš ir darbojies priekšsēdētāja vietnieka amatā iepriekšējā sasaukumā šajā komitejā, un tagad viņš iepriekšējā sasaukumā viņš bija Trešais priekšsēdētāja vietnieks, tagad viņa kandidatūra tiek izvirzīta otrajam priekšsēdētāja vietnieku postenim. Viņš ir darbojies pirms pāris gadiem kā Rumānijas aizsardzības ministrs, līdz ar to viņam ir pieredze gan starptautiskos jautājumos, gan diplomātijā. Un es ceru, ka tas eh, sniegs savu ieguldījumu šīs komitejas darbā. Paldies Severīna kungam! Bet eh, Tādā gadījumā vēlētos uzdot jums jautājumu, vai ir kādi citi kandidāti otrā priekšsēdētāja vietnieka postenim? Ja nē, tad saskaņā ar reglamentu, ja mums ir kvorums vai ir kāds, kas vēlētos aizklāto balsojumu, izskatās, ka nē. Tādā gadījumā es pasludinu izvirzīto kungu par ievēlētu otrajā priekšsēdētāja vietnieka amatā un lūdzu ieņemiet savu vietu prezidijā. Procediamo ora all'elezione del terzo. Un tagad mēs varētu sākt trešā priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas, un es aicinātu grupu pārstāvi, kas vēlas nominēt šo trešo priekšsēdētāju, izteikties. Lūdzu, kurš runās? Broka kungs. No. Priekšsēdētāji. Tautas partijas grupas vārdā vēlos piedāvāt jums Dominiku Budisu. Er äh, Dominiks Budis ir mūsu kandidāts šīm amatam, un viņš ir ļoti pieredzējis kolēģis, un viņš tagad darbosies Eiropas parlamentā, bet kaut kādā pasen, viņš arī bija mūsu parlamenta deputāts Tulūzas. Mērs arī viņš ir bijis, tad viņam pieredzes ir gana. Un cienījamie kolēģi, lūdzu atbalstiet manu priekšlikumu. Se nessuno dei presenti eh, propone l'elezione a scrutinio. Ja vairāk nav nekāda cita priekšlikuma, Un neviens nepiedāvā arī aizklāto balsojumu. Un tad es ar aklamāciju piedāvāju akceptēt arī Dominiku Bodisu, un viņš būs trešais priekšsēdētāja vietnieks. Lūdzu, Bodisa kungs, vai es nevarētu ieņemt savu vietu šeit pie galda. Un tagad mums ir jāvēl ceturtais priekšsēdētāja vietnieks. Atkal izmantosim to pašu metodi. Es gribētu aicināt kolēģi, kurš ir gatavs iepazīstināt. Uh, mūs ar 4. priekšsēdētnieku kandidatūru. Lūdzu, tas ir. Lūdzu. Paldies. Grupo, grupo de... Vispirms es gribētu savas grupas, goja e grupas vārdā. Pirmkārt, es gribētu savas grupas, goja e grupas vārdā apsveikt eh, eh, ar iecelšanu un otrkārt piedāvāt Melenšonu kungu kā ceturto vicepriekšsēdētāju. Belešana eh, kungs ir cilvēks ar 20 gadu pieredzi, strādājis Francijas senātā ārlietu jautājumos, viņš ir bijis šīs komitejas sekretārs. Un tāpēc piedāvājam Belešana kunga kandidatūru. Paldies! Bene. Ringrazio il collega Meijer per la esposizione. Paldies, pateicos Meijer kungam par piedāvāto kandidatūru. Vai kāds eh, gribētu piedāvāt ievēlēšanu ar aizklāt balsojumu? Neviens to nepieprasa, tādējādi es paziņoju eh, aklamācijas kārtībā ievēlētu kā ceturto vicepriekšsēdētāju mūsu komitejā Melanšonu kungu. Lūdzu, pievienoties mums pie priekšsēdētāja galda. Sim, como. Bene, prima di eh, procedere alle. Pirms eh, mēs eh, turpināsim mūsu darbu kārtību. Mūsu darbu kārtībā ir priekšsēdētāja paziņojums vai eh, paziņojumi attiecībā uz mūsu nākamo darba programmu, darba kārtību nākamā sanāksmēm tā tālāk. Es gribētu uzreiz teikt, ka mums eh, ir jādarbojas eh, tādās situācijās, kur, kuras atsauc eh, parātā mūsu saknes, mūsu izcelsmi. Un šeit blakus man sēž kolēģis kas ir milzīgs atsevišķu reģionu un pilsētu entuziasts un atbalstītājs. Es atceros arī Santam Brogio Milānas šo patronu šis svētais eh, ir dzimis Vācijā, nevis Itālijā, tad mēs varētu teikt, ka šis svētais tiešām ir patiesi eiropeisks. Tas man atsauc atmiņā šo līdzību. Es redzu šeit līdzību ar situāciju, kas notiek apkārt man. Eh, šis svētais tika ievēlēts par bīskapu, bet eh, viņam bija grūtības eh, sadarboties ar citām institūcijām. Viņam bija ļoti grūti pieņemt lēmumus, un viņš bieži vien ķērās pie humora palīdzības. Un man šķiet, ja es drīkstu izdarīt šo līdzību, es gribētu salīdzināt sevi ar šo personāžu. Uh, Un no nu, otras puses es arī esmu gatavs izrādīt visu to pašu cieņu un arī cienīt un uztvērt visu pieredzi, kas man ir visapkārt. Līdz ar to gribu teikt, ka es būšu gatavs vienmēr sadarboties ar visiem deputātiem. Um, es negribu pretendēt uz to, ka es kāds skolotājs, ka jūs mācīšu, es drīzāk uzklausīšu un tagad gribu teikt liels paldies par atbalstu un paldies par šo ļoti produktīvo veidu, kā mēs izvērsām šo sanāksmi. Man ļoti interesē jūsu viedoklis, es labprāt uzklausīju diskusiju. Es ņēmu vērā dažādas viedokļas un to izpaudums, un mūsu nākamā sanāksme notiks nākamnedēļ. 21. jūlijā, tas ir otrdien, pulkstens trijos. Tātad divi Q2 telpā Briselē. Yes, um, es gribu, jā, vēlos jūs visus apsveikt ar ievēlēšanu amatos, bet zaļo grupas vārdā vēlos teikt, ka ļoti žēl, ka mums nav neviena sieviete šeit pie priekšsēdētāja galda, un vēlos arī teikt, ka neviens pat neizvirzīja sievietes kandidatūru. Bet te pašā laikā visu to labāko jums un sadarbosimies. Ne che eh, condivido e che eh, faccio. Jā, es teikšu to pašu. Bet man ir vēl kāds komentārs. Jā, tik tiešām pie prezidija galda nav nevienas sievietes. Bet mums taču ir daudz sieviešu, kas darbojas ļoti augstos amatos šajā komiteja. Nu, teiksim, ka tā ir neliela kompensācija, vismaz pretsvars tam, ka biroja vidū nav sieviešu. Kā jau teicu, 21. datumā mums ir sanāksme. No 11.30 un 12.30 tiksies prezidijs. Ast viens. Un jūs, protams, visu šo motiski pausto informāciju saņemsiet arī rakstiski. Šodien tas arī būtu viss. Un turpināsim darboties.